Monsieur le Président! Priekšsēdz. Dārgie kolēģi, mēs vēl nevaram sākt sēdi, jo mēs gaidām prezidentu. Diemžēl viņam būs šeit ļoti dramatisks paziņojums e, jāpavēst mums. E, viņš tūlīt būs klāt, gaidām viņu.